Bitte nehmen Sie Platz. Lūdzu, ieņemiet vietas. Ich erkläre die am 7. Juli unterbrochene Sitzungsperiode. Mēs uh, atsākam 7. jūlijā pārtraukto plenāru sesiju. Dāmas un kungi, 24. augustā Itālijas vidienas atricināja smaga zemestrīce kaitējums tika nodarīts vairāk nekā 70 eh, ciemos un daži tika pavisam nopostīti. Mēs uh, ar satricinājumu vērojām eh, bildes no Eskardela Tronto, no Amatričes. Vairāk nekā 3000 cilvēku vienas nakts laikā kļuva par bezpajumtniekiem un uh, no vienas dienas uh, uz otru vārda vistiešākajā nozīmē stāvēja pie savas uh, eksistences uh, drūvešiem. Un tāpēc es gribēju teikt paldies Itālijas ugunsdzēsējiem, glābšanas dienestiem, visiem brīvprātīgajiem, uh, gribēju paust viņiem mūsu pateicību, tiem, kuri palīdzēja glābt dzīvības, nodrošināt aizsardzību un primāro aprūpi. Eiropas Savienība ar visu solidaritāti pabalstīs šos cilvēkus. Zemestrīce radīja smagus materiālus zaudējumus, ciemi, kas tika nolīdzināti šajā zemestrīcē. Līdz ar zemi ir ne tikai Itālijas, bet arī Eiropas eh, kultūras mantojums. Tomēr, redzot eh, cilvēku ciešanas eh, ģimeņu sāpes, un tas viss vairs nestiet tik būtiski. Uh, baznīcas mājas un uh, citas ēkas uh, var atjaunot. Tās droši vien tiks uzceltas no jauna, tomēr nav, izpildīt, nav iespējams aizpildīt tukšumu, ko ir radījuši cilvēku upuri. Un tāpēc uh, Itālijas uh, nācijas vārdā es aicinātu jūs uz minūti piecelties un godināt viņus ar klusumu brīdi. Ich danke Ihnen. Pateicos. Das Protokoll und die angenommenen Protokols un 7. jūlijā plenārs sēdē apstiprināt, vai pret, kādam, vai pret tiem kādam ir iebildumi. Tad uzskatīsim protokolu par apstiprinātu. Dāmas un kungi, jūs vēl atcerēsieties, ka 6. Mm, jūlijā mēs noteicām